Πριν προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες... Dāmas un kungi, ķersimies pie balsošanas. For a point of order, please. Lūdzu, jūs par procedūru gribat kaut ko teikt priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, gribu tikai brītiņu jūsu uzmanības. Gribu pateikt eh, priekšsēdētājam Tajānī, ka jums ir jāpauž eh, jūsu nosodījums par to, ko vakar pateica Korvina Mikas kungs. Mēs nedrīkstam pieļaut šādus apkaunojošus izteikumus, kas pilnībā pārkāpj dzimumu līdztiesības principus, un tas ir viens no Eiropas Savienības pamatakmeņiem. Mēs nevaram Eiropas parlamentā kaut ko tādu klausīties. Noteikti eh, ir jābūt sankcijām. Es lūgtu priekšsēdētāju Tajānī rīkoties sociālistu grupas vārdā. Es gribētu paust visdziļāko nosodījumu par eh, Korvina Mīkas paziņojumu. Un mēs gribētu paust savu atbalstu dzimumu līdztiesībai un pret jau kādu dzimumu nevienlīdzību. Mēs nekad neatkāpsimies soli atpakaļ, mēs allaža atbalstīsim tiesības un līdztiesību. Paldies! Κύριε Πιτέλα, σας ευχαριστώ για όσα είπατε. Θα τα μεταφέρω ως Προεδρεύον. Paldies! Paldies, Pitēls kungs, par jūsu izteikumiem, un es, protams, Tajānī kungam nodošu jūsu ziņu. Arī Korvin Mīkes kungs vēlas izteikties. Lūdzu, paldies! Es piedāvāju pārlikt balsošanu par Marinas Lepēnas imunitātes atcelšanu. Uh, pārcelt uz citu brīdi. Un, ja mēs tagad par to balsosim, viņa izliksies tā kā upuris un. Uh, so still... Un ja viņi ieslodzīs cietumā, tad viņa vēlēšanās uzvarēs noteikti. Nu, un padomāsim par to visu, kas notiks Francijā. Kīrie Korvin Mīke, υπέθετα, ότι θα είχατε κάτι να πείτε. Korvina Mīkes kungs. Man likās, ka jūs uh, reaģēsiet uz Pitēlas kunga teikto, bet jūs bijat visai oriģināls uh, runājot par reglamentu izmantošanu. Jūs eh, atsaucoties uz 180. pantu, pirmo punktu, runājot par imunitātes atcelšanu jebkuram Eiropas parlamenta deputātam, tur nebūs personālā balsojuma, būs tikai jābalso ceļot roku. Un Vulfkungs arī grib kaut ko teikt par reglamentu. Paldies, priekšsēdētāji! Saskaņā ar 180. un 49. AFCO uh, komitejas pantu es gribēju pateikt, ka vācu pilsonis Aleksa Damasku, kas dzīvo Londonā, ir cietis. Pret viņu ir izvirzīts Eiropas āresta orderis, to ir izdarījis Rumānijas valsts, un Damasku kunga tēvs jau ir ticis apcietināts ar tādām pašām apsūdzībām. Viņš ir miris cietumā un e, bija mēģinājumi e, viņa sievu nolaupīt un ar varu izvest no apvienotās karalistes juristes jāsaka, ka Eiropas Savienības pilsonis tiek vajāts politisku iemeslu dēļ. Lūdzu, eh, kopīgi ar priekšsēdētāju un AFCO komiteju dariet kaut ko lietas labā un izskatiet šo jautājumu visaugstākajā iespējamā līmenī. Paldies! Paldies! Pirms balsojam, gribēju pie mums sveikt Habibu Almalki, kas ir eh, Marokas karalistes eh, parlamenta priekšsēdētājs. Viņš ir ieradies pie mums kopā ar delegāciju. Viņi sēž apmeklētāju tribīnēs un gribēju priekšsēdētāju kungu ar visu delegāciju laipni lūgt pie mums. Viņi ir ieradušies Eiropas parlamentā eh, darba komandējumā. Viņi ieradās jau vakardien un mums ir liels gods viņus uzņemt Eiropas parlamentā. Sirsnīgi sveikti! Pirmais ziņojums, par kuru mēs balsojam, ir Ferāras ziņojums par prasību atcelt deputāta imunitāti Marinai Lepenai. Korvina Mīkas kungs nu pat izteicās par reglamentu un teica, ka vajadzētu balsot citreiz.